vāciski ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Eh, Spānijas eh, kompetentās institūcijas man informēja par to, ka Kalvēckam Bons ir ievēlēts eh, no 20. novembra. Viņš aizvietos Sosu Vāgneru kungu. Kompetentās Bulgārijas institūcijas man informēja par Andreju Novakovu no 20, 2014. gada 24. novembra. Viņš aizvietos Dončevu kungu. Parlaments pieņem Kalveta Šambona un Novakova kunga ievēlēšanu ar, e, saskaņā ar reglamenta 7. E, paragrāfa 1. daļu e, par parla Eiropas parlamenta vēlēšanām un saskaņā ar 4. pantu pieņem zināšanai. Sveicu jaunos kolēģus un atgādinu, ka saskaņā ar trešo punktu, otro daļu, kā teikts reglamentā, ar pilnām tiesībām var piedalīties parlamenta un to institūciju sēdēs eh, kamēr vēl viņu eh, mandāts nav izvērtēts, vai arī vēl nav pieņemts eh, lēmums par iespējumu apstrīdēšanu. Vispirms viņi rakstiski paziņo, ka viņiem nav amata kas nebūtu savienojams ar Eiropas parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu. Vēl otrais paziņojums un vēl viens. Saskaņā ar eh, kodeksa 7. pantu 25. novembrī es pieņēmu lēmumu, ka Žants Marīka vada eh, tiek eh, ieteikts, tiek apstiprināts, ka